Yeah, that's a sport program and a, a sport program without costs, huh? so you can. Bezmaksas sporta programma laikam. Jūs varat parādīt, cik labā formā jūs esat, un es skriet eh, no vienas telpas uz otru. Nu, tas ir īpaši pakalpojums mūsu komitejas locekļiem. Now we are going to Point 15, 16 and 17, it's a joint... Izskatīsim 15, 16 un 17 darba kārtības punktu. Tās ir kopīgās debats par mūsu uh, attiecību modernizēšanu ar Čīli un referente ir Imakulāda Rodrīgas Piņēro Fernandes kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlējos vispirms pateikties komisijas un ārējās darbības dienestu pārstāvjiem un arī eh, vēlos pateikties Čīles vēstniecībai. Šis nolīgums ar Čīli ir uh, nosūtīts parlamentam, tas mums jāizskata līdz septembrim. Runa ir par uh, bioloģisko produktu tirzniecību un arī Horvātijas pievienošanās uh, protokols. Tātad ir runa par uh, asociācijas līguma ar Čīli modernizācija un uh, pēc uh, lauksaimniecības padomes lūguma komisijas saņēma pilnvaras vest sarunas par tirzniecību ar bioloģiskajiem produktiem. Pagājuši nedēļ komisārs un Čīlijas uh, un Čīles uh, lauksaimniecības ministrs parakstīja šo nolīgumu. Teksts ir pieejams internetā. Uh, Uh, tas ir ļoti detalizēts dokuments. Čīle atzīst, atzīst visu to produktu certifikāciju, uz kā tiec Eiropas Savienības tiesību akti, un Eiropas Savienība atzīst atsevišķu produktu uh, Uh, certifikāciju, uh, ja tiks uh, konstatēts, ka standarti ir ekvivalenti un arī kontrols un uzraudzības mehānismi ir ekvivalenti. Eiropas Savienība ir nolēmusi neatzīt dzīvnieku izcelsmes bioloģisko produktu certifikāciju šobrīd. Čīle pagaidām vēl. Uh, regulē bioloģisko lauksaimniecību. Tas nozīmē, ka Čīle atzīs Eiropas Savienības certifikāciju, bet tas nebūs apusējs no, nolīgums. Eiropas Savienība neatzīs Čīles uh, bioloģiskos uh, lauksaimniecības izstrādājumus. Tāpat eh, ir noteikts, ka Čīle, Čīles ražojumos nedrīkst izmantot trešo eh, valstu izcelsmes izēvielas, ja Eiropas Savienība nav atzinusi tās uh, ekvivalences. Vēl ir uh, paredzēts, ka abas puses var vienpusējā kārtā atcelt uh, Uh, ekvivalences atzīšanu, ja uh, netiek pildīti nolīguma noteikumi. Eiropas augstie standarti, manuprāt, tiks aizsargāti ar šo nolīgumu. Tomēr uh, ir arī zināmas bažas, ko vēlos paust Eiropas komisijai. Gribu zināt, kāds būs apvienotās komitejas sastāvs. Uh, Tālāk, kā Eiropas parlaments tiks iesaistīts šai procesā? Mums ir jābūt pilnībā iesaistītiem visos aspektos. Nākamais, ja nolīgums uh, tiks apstiprināts, tas būs uh, spēkā provizoriski trīs gadus. Komisija tajā laikā veiks ietekmes novērtējumu. Un uh, līdz ar to parlamentam uh, un citām pusēm būs iespējams saņemt informāciju par to, vai liederīgi pagarināt nolīguma darbību. Tālāk ir paredzēts atzīt, savstarpēji atzīt bioloģisko produktu marķējumu. Vai ir uh, paredzēts kaut kas, kas nāks par labu arī patērētājiem, vai patērētāji tiks atbilstoši informēti par jauno marķējumu. Tālāk protokols par uh, Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Tie ir tīri tehniski pasākumi. Mums ir uh, tas jāsaskaņo ar uh, PTO noteikumiem, jo Horvātija ir pievienojusies Eiropas Savienības uh, vienotajam tirgum. Es arī vēlētos uzdot pāris jautājumus komisijai. Pirmkārt, kādu metodiku jūs izmantojāt veicot aprēķinus? Otrakārt, kādu ietekmi jūs sagaidāt no uh, šīs pielāgošanās uz Eiropas ražotājiem? Treškārt, vai šeit va, būs arī uh, ietekme uz uh, Eiropas Savienības budžetu šīm pārmaiņām? Un noslēgumā gribu uh, runāt par uh, Eiropas Savienības un Čīles asociācijas nolīgumu tirzniecības pilāru modernizēšanu. Tātad komisija balstoties uz uh, ieteikumus novērtējumu, nāks klajā ar norādījumiem par sarunu vešanu. Mēs parlamentā esam vairāk kārt uh, norādījuši uz to, ka ir nepieciešams uh, strādāt pie šī jautājuma, sagatavot ziņojumu. Es gribu teikt, ka pati es pilnībā atbalstu asociācijas nolīgumu modernizāciju. Uh, Mēs tikāmies ar ārlietu ministru vietnieku Santiago Čīlē. Ir skaidrs, ka padziļināta pa, nos, līguma noslēgšana ir iespējama un mums ir jāizmanto pastāvošās iespējas. Gribu paust arī uh, bāžas komisijai. Gribu jautāt, kādas ir komisijas prioritātes sarunu procesā cik tālu mēs varam iet runājot par ilgtspējīgu attīstību un uh, īpaši runājot par uh, atsevišķu nodaļas iekļaušanu par dzīmumu līdztiesību. Ir uh, pabeigtas tehniskās sarunas, ir pirmoreiz paredzēta dzimumu līdztiesības sadaļa. Otrs jautājums, kā esat paredzējuši nodrošināt atklātību sarunu procesā, kā esat paredzējuši iesaistīt parlamentu un pilsonisko sabiedrību, vai ir paredzēts dokumentu publicēt spāņu valodā, tā ir oficiālā valoda Eiropas Savienībā un Čīles oficiālā valoda, līdz ar to, to šo dokumentu ir iespējams publicēt. Ceru, ka saņemšu atbildes uz uzdotiem jautājumiem priekšsēdētājs. Jā, daži vienkārši jautājumi šeit iztenē. Paldies! Došu vārdu ēnu referentiem, ETP grupas vārdā Mato kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gari šodien neesmu paredzējis runāt, kā jau priekšsēdētājs norādīja lielā mērā piekrītu tam, kas uh, tika teikts pirms manis. Nu, jāsaka, ka uh, nu, šeit ir tā no vienas puses labi, ka ir uh, bioloģiskā lauksaimniecība šis tēmāts, daudz labu lietu, bet man tomēr ir dalīts jūtas, jo uh, ir jāatrisina noteikts problēmas. Jā, mēs atbalstām šo nolīgumu, tas no komerciālā viedokļa ir labs, tas ir jāstiprina, jātīsta arī tālāk, bet no otras puses ir tāda poli, paralēla procedūra. No vienas puses būs šis tirsniecības nolīgums, un no otras puses notiek trialogs par bioloģisko produktu tirzniecību. Un no, mēs, protams, visi vēlamies nodrošināt ekvivalenci, tas ir labi, bet tāpat laikā ir jānodrošina līdztiesība, atbilstība. mums ir jāaizstāv arī mūsu lauksaimnieki, jo ir jau konstatēts, ka nav jau nepastāv e, reālas ekvivalences, jo Eiropas Savienībā ir spēkā ļoti uh, stingri noteikumi ir aizliegts izmantot noteikts fitosanitāros um, līdzekļus, bet uh, Čīlē šādi noteikumi nav spēkā. Tur drīkst izmantot arī šos fitosanitāros līdzekļus, tā skaitā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Līdz ar to um, būs vienāds marķējums, bet šo ražojumu uh, izcelsme būs atšķirīga, jo Eiropas Savienībā normas ir daudz stingrākas nekā trešajās valstīs. To mēs nedrīkstam aizmirst. Un nevajag sajaukt visas šīs lietas. Nu, padome vēl varbūt gribētu piecus gadus turpināt šo procesu, lai panāktu tādu pilnīgi nevainojamu dokumentu, vienošanos. Nu, jāsaka jau, ka ekvivalents pat par sevi nav pašmērķis, bet. Uh, un es nepiekrītu šo uh, tam, ka uh, noteiktiem ražojumiem tiek paredzēts šis garais termiņš piemēram, banāmiem, banāniem. Es gribētu zināt, ko jūs domājat, ko domā komisija par šo eh, pieeju, ka paralēli tiek izskatīti divi nolīgumi, varbūt to visu vajadzētu apvienot. Tālāk eh, arī DG Sante un par vet, eh, DG Helsas un, un arī par veterināriem pasākumiem, par eksportu uh, preču certifikāciju, tas viss nav atrisināts, un es, vai komisija var mums apsolīt, ka šajā konkrētajā uh, gadījumā attiecībās ar Čīli atkal šīs problēmas neparādīsies un nekļūs aktuāls. Es uzskatu tomēr, ka šis nolīgums ir uh, pozitīvs, tas būtu jāatbalsta, bet jānovērš iespējami negatīvu ietekmi uz mūsu ražotājiem. Paldies, Maklārkins kungs. Čīle bija pirmā Latvijas-Amerikas valsts, kas parakstīja ar Eiropas Savienību jaunas paudzes tirzniecības nolīgumu, un tas bija 2002. gadā. Šeit bija runa ne tikai par tirzniecību, bet arī par politisko dialogu un attīstības sadarbību. Līdz ar to um, apusējās tirzniecības apjoms ir ievērojami pieaudzis un pastāv iespēja attīstīt sadarbību arī citos jautājumos, avio pārvadājumos, uh, uh, pakalpojumu jomā un citur. Un, protams, šis nolīgums ir jāmodernizē, ņemot vērā attīstību, kas notikusi abās pusēs 15 uh, gadu laikā. Līdz ar to mums ir tālajoši mērķi, mēs arī daudz ko sagaidām viens no otra. Uh, Mēs atbalstam plašu apjomīgu asociācijas nolīgumu modernizāciju un daudzās jomās šīs attiecības var padziļināt, skaitā runājot par publisko iepirkumu un arī eh, par investīcijām būtu jārunā. Šobrīd šādas sadaļas nolīgumā nav, bet tā būtu jāparedz. Tāpat eh, jārunā par uh, regulatīvo praksi. Būtu jāiekļauj sadaļa vai nodaļa par ilgtspējīgu attīstību. Un mēs arī vēlamies izvērtēt citus uh, elementus, piemēram, geografiskās izcelsmes norāžu, savstarpēja aizsardzība. Un uh, mēs uh, uzskatām, ka šis process ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāizmanto šī iespēja, šis impulss, lai uh, paredzētu jaunu vienošanos Un uh, jautājums uh, komisijai. Iespējams, ka vadlīnijas par sarunvēršanu tiks publicētas jūnijā, bet es gribētu jautāt par šo ietekmes novērtējumu, par ietekmi uz noteiktām nozarēm, kurās nozarēs uh, ir paredzams tirzniecības apjoma pieaugums, kāda ietekme būs uz MVU. Un Eh, mēs tagad izskatām nolīgumu par eh, bioloģisko produktu izniecību, tas jau ir noslēgts. Un kā jūs eh, saskatāt saiknī starp šo nolīgumu un tirzne, asociācijas nolīgumu tirzniecības pīlāru modernizāciju? Un, un sākam par to. Paldies. Nākamā runātāja Čarāncovs kundze. Jā, Čīle ir atvērta tā ekonomika, mēs paraugamies uz pēdējo gadu datiem, tad uh, brīvās tiešniecības nolīgumam ir bijusi visnotaļ pozitīva ietekme uz visu valstu, Eiropas Savienības dalību valstu uzņēmumiem un uh, ekonomiku. Es atbalstu paredzēto kartēšanas um, uh, pasākumu un uh, Mums ir jāpanāk tālējošs vērienīgs nolīgums, daudz ko ir iespējams uzlabot mūsu tirsniecības attiecībās, piemēram, piekļuvi tirgumu netarifu barjeras uh, tirzniecībai pastāv, par to uzņēmumi joprojām sūdzās. Lauksaimniecības ražojumi, pakalpojumi ir arī svarīgi. E, tāpat enerģētika Tāpat eh, varētu uzlabot piekļuvi pa publisko iepirkumu tirgumu, pie tā būtu aktīvi jāstrādā. Piekrītu arī Emmai, ka mums ir jārunā par investīciju aizsardzības nodaļu. Tāpat eh, jārunā par geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību lauksaimniecības eh, ražojumiem. Es domāju, ka mēs daudz ko varam panākt. Abas puses ir labās gribas uh, pilnas un ir svarīgi, lai Eiropas Savienība turpmāk arī iestājas par tirsniecības liberalizāciju un ceru, ka padoma apstiprinās sarunu vešanas pilnvaras uh, pēc iespējas drīz un sarunas varēs uzsākt vēl šogad. Paldies! ēnu referentu uh, zālē uh, vairāk nav, bet Fiorences kundze vēlas izteikt, ne? Šauts kungs uzstāsies uh, Fiorences kundzes vārdā, jā. Viņa arī, diemžēl, nevarēja ierasties, bet vēlas uzsvērt, ka jau 2003. gadā tika konstatēti virkne trūkumu un problēmu, tīpaši attiecībā uz cilvēktiesību un sociālo tiesību ievērošanu. Jau pašreizējais arguments uh, iekļauj 96% tirzniecības apjoma, un ja tiek modernizēts šis nolīgums, tad jārunā par ilgtspējību, at ilgspējīgu attīstību, vidus aizsardzību un par uh, pamatiedzīvotāju cilšu aizsardzību. Tāpat uh, ir uh, jāvēršas pret uh, pārliecīgu dabas resursu eksploatāciju, jādomā par to, kā darbojas transnacionālie uzņēmumi, kā tas ir bijis pēdējo uh, gadu desmit laikā. Uh, tā ir nodarīts skaitējums ekosistēmām un bioloģiskai daudzveidībai un ir pasliktinājis pamatiedzīvotājs situāciju. Šie, šis problēmas jārisina un uh, šajā kontekstā jāuzlabo uh, līguma noteikumi. Ir jāiekļaut cilvēku tiesību klauzulas, uh, un uh, jāparedz kompensācija cietušajiem. Ķi, uh, jau kopš 73. Uh, gada īstenotās reformas jau ierobežo Čīles valdības iespējas regulēt daudzas jomas, tādas kā investīcijas, un, un citas, un līdz ar to ir grūti nodrošināt tiesības uz pašnoteikšanos, pārtiku, izglītību un citiem aspektiem. Līdz ar to uh, ir jāņem vērā pastāvošā realitāte, domājot par um, tirzniecības regulējumu. Uh, Čīle ir tiesiska valsts, ir attīstīta tiesu sistēma šai valstī, kas garantē uh, tiesiskumu visiem um, komersantiem un ir, uh, domājot par uh, investīcijām, jāgarantē visa veida tiesības un cilvēku tiesību ievērošanu. Mēs esam pret īpašu strīdu noregulēšanas mehānismu ārpus tiesu sistēmas. Uh, ir jāatzīst ekvivalences princips uh, bioloģiskajiem produktiem. Jā, patiešām netiek noteikts tikpat stingras prasības kā Eiropas Savienības ražotājiem, līdz ar to tiek uh, kropļot konkurence uh, bioloģisko produktu tirsniecībā, ir jāparādz uh, um, garantijas bioloģiskiem lauksaimniekiem abos okeāna krastos jo uh, šobrīd uh, patērētēm nebūs uh, iespējas atšķirt, kur šie produkti ir ražoti un kādu noteikumu ir ievērot. Paldies, saka priekšsēdētājs. Now I've uh, the honor to give. Tagad man ir tas gods dot vārdu vēstnieces kundzei. Vēstniec Fernandes, jūs ekscelents vārds jums. Muchas gracias. Jā, jā, jā. jā, paldies. Paldies priekšsēdētāji. Piņero kundze, de, gotāti deputāti, dāmas un kungi, ļaujiet man pateikties par šo iespēju uzrunāt INTA komitejas locekļus ļoti saulaicīgi tas e, tieši attiecībā uz Eiropas Savienības un Čīles attiecībām. Tikko sāku savu pilnvaru termiņu šeit vēstniecībā, Briselē, un es domāju, ka mēs varam būt viensprātis par to, ka 2002. gadā parakstītais un 2003. gadā spēkā stājušais līgums bijis ļoti svarīgs ne tikai no politiskā viedokļa, bet arī no tirzniecības viedokļa. Tirzniecības apjomi ir gandrīz trīskāršojušies kopš šī līguma spēkā stāšanās brīža. Turklāt mēs esam spējuši apspriest arī ļoti daudzus tematus, kas interesē abas puses. Uh, Protokols, eh, kas skar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, tiks drīz vien pieņemts. No otras puses mums ir runa arī par vienošanos saistībā ar bioloģisko produktu tirzniecību, un tā ir pirmā šāda veida vienošanās, kas tiek parakstīta ar trešo valsti. Čīle ir viena no lielākajiem eh, bioloģisko produktu ražotājiem, un e, regulējums šajā jomā mums ir ļoti svarīgs attiecībās starp Čīli un Eiropas Savienības 28 dalību valstīm. Tas ļaus Čīles bioloģiskos produktus pārdot Eiropas tirgos bez tā, ka tiktu piemērot papildu aizsardzības pasākumi. Šī vienošanās parāda, ka esam apņēmušies nodrošināt ilgspējīgu attīstību, it īpaši saistībā ar ilgspējīgu lauksaimniecību. Mēs turpinam diskusijas par um, uh, iestāšanās uh, līguma uh, modernizēšanu pirms uh, nākamā prezidenta stāšanās amatā. Vēlos arī izmantot šo iespēju lai pateiktu paldies šai iestādēji par nepārtraukto atbalstu, ko tā ir sniegusi. Tas mums ir palīdzējis sagatavošanas fāzē tieši saistībā ar sarunām, kas notiek ar padomu. Ko es domāju ar atbalstu? Runa ir par ievērojumu ieguldījumu, tīpaši šeit, šajā komitejā, Rodrīgas Piņēro kundze, jūsu ieguldījums ir bagātinājis mūsu diskusijas un ļāvis modernizēt tās. Mēs esam sadarbojušies ar dažādām komitejām šajā parlamentā, bet jo īpaši ar šo starptautiskās tirzniecības komiteju. Mūsu mērķis ir ambicioza līguma modernizēšana, to jūs redzat arī no šobrīd veiktajiem pasākumiem. Mēs esam ļoti ambiciozi, neko neizslēdzam, no paša sākuma. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, ļaujiet man izmantot šo iespēju, lai vēlreiz apliecinātu manas valsts apņemšanos stiprināt attiecības ar Eiropas Savienību gan politiski, gan citās jomās. Mums ir kopīgi principi un uzskatām, ka šos principus var stiprināt. Paldies jūsu ekscelence! Noteikti turpināsim uzturēt kontaktus. Tagad aicināšu komisiju izteikties pēc iespējas īsāk, kaut arī tik uzdot daudz jautājumu. Jorgenson kungs ir e, šeit, kurš ir nodas vadītājs e, Latvijas-Amerikas e, jautājumā, un tāpat arī DJ Agri ģenerāldirektorāta pārstāvis. Jorgensen kungs vispirms lūdzu. Paldies! centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Sacīšu vispirms attiecībā uz Horvātijas protokolu. Metodika, kuru izmantojam, balstās uz eh, faktiem, tā ir subjektīva. To mēs izmantojam pret visiem partneriem, vai tie būtu PTO vai preferenciāla režīmā šeit e, jārunā par to, ka tā nav pirmā reize, kad izmantojam šo pieeju. Šāda pat metodika ir izmantot arī divas citas reizes, kad esam ar Čīli veikuši līdzīgas pasākums. Un tāds ir rezultāts. Ir e, korekcijas veikts tarifu kvotām cūgaļai, tūkstas tonnas vairāk katru gadu. Un tās ir, nāk papildinājumā tām izmaiņām, kas tiek iekļaut šajā protokolā. Piemēram, attiecībā uz certifikātiem, pakalpojumu plānas un par publiskiem iepirkumiem, tas viss jau ir zināms šādu pat rezultātu metodika ir redzama arī citos nor normatīvos aktos, kas ir izskatīti šai pat kontekstā, piemēram, ar Brazīliju. Ko tas nozīmē budžetam? Vai nu nebūs ietekmes nekādas, nulle respektīvi, respektīvi nepieaugs beztarifu eksporta no Čīles tieši cūgaļu, jo šobrīd Čīles eh, cūgaļas kvota eh, netiek izpildītas. Tā kā pat ja viņi izpildīs visu kvotu līdz pat limitam, tad uh, eh, ietekme uz budžetu nebūs nekāda vai ļoti minimāla. Un uh, savukārt Horvātija būs plašās iespējas eksportam. Tad daži komentāri par modernizāciju. Kāds ir komisijas prioritāts? Es varētu runāt ilgi un gari par to, bet paskatoties uz nesenajiem līgumiem ar CETA, vai uh, scoping dokumentu, tad uh, cenšamies nonākt pie pēc iespējas modernāka, mūsdienīgāka līguma visos jautājumos. Tā skaitā tirzniecību, ilgspējīgu attīstību, tāpat arī salīdzinoši jauno jautājumu par tirzniecības darbu programmu. Mums ir ļoti ambiciozi mērķi, tikko dzirdēt vēstniekungu, kurš sacīja, ka ir gatava atkal būt avangardā, tirdzniecības politikas jomā. Un tā tas bija arī savulaik, kad parakstīja sākotnējo lieno, vienošanos. Caurskatāmība, protams, ir ļoti svarīga. Mēs sekosim jaunākai praksei, publicēsim ziņojumus, publicēsim sākotnējos sarunu priekšlikumus, iesaistīsimies sarunās arī ar pilsonisko sabiedrību un Eiropas parlamentu, Ar nepacietību gaidam jūsu rezolūciju tieši par šo jautājumu. Tas mums ļautu tikt skaidrībā par to, kas jums ir vissvarīgākais. Pilsoniskā sabiedrība. Mēs plānojam organizēt vairākus pasākums. Tikko esam uzsākuši projektu Čīlē. Sadarbojoties ar organizācijām uz vietas, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību Čīlē centīsimies publicēt arī e, dokumentus tieši spāņu valodā, lai ietaupītu resursus viņiem. Īsa atbild uz jautājumu par to, kāda būs saikne ar vienošanos ar bioloģisko produktu tirdzniecību un modernizēto vienošanos. E, es teiktu, ka tā ietekme būs papildinoša. Nav domāts, ka šī vienošanās iekļautu visu visus līgumus, kas ir ar Čīli. Šeit tas darbosies kā papildu vienošanās. Un visbeidzot, daži komentāri par to, kas tika sacīts saistībā ar ilgspējīgu attīstību plašākā mērogā. Šis nav tikai tirdzniecības vienošanās, bet arī asociācijas līgums. Līdz ar to šeit varēs risināt plašu jautājumu loku. Paldies! Tālāk jūsu kolēģi no DigiAgri, viņa arī vēlas izteikties, lūdzu. Sveicināti, man sauc Irena Paniki. Es neiedzināšos eh, detalizēti, jo referente Rodrīgas Piņēro kundze jau um, atstāstīja um, šo nostāju. Es rēģēšu tikai uz jautājumiem. Pirmais jautājums bija par kopējās komitejas sastāvu. Kā jau tas ir noteikts līguma 8. pantā, kopējā komitejā tiks iecelti pārstāvi no Eiropas Savienības. Šīs kopīgās komitejas uzdevums būs pārvaldīt līgumu, pieņemt lēmumus par izpildi vai īstenošanu, izma, eh, reaģēt uz eh, pieprasījumiem un veidot sadarbību. Līgums paredz, kā komisijas pārstāvis Un tad būs tas, kas pārstāvēs Eiropas Savienību šajā līgumā. Ir paredzēts mehānisms, kas ļautu informēt dalībvalsts pārstāvs par, organi, par šo bioloģisko ražošanu. Tas aptuveni 5 reizes gadā notiks padomē. Un bloķējošs mazākums var, var iebilst. Tad bija vēl viens jautājums par to, kas notiek pēc trim gadiem. ir paredzēts, ka līgums stāsies spēkā, un ja nebūs iebildumi no abām pusēm, tad tas tiks e, pagarināts bezgalīgi. Izņemot, ja viena puse informē otru līgumslēdzēju pusi par savu vēlmu pārtraukt līgumu. Būs arī ietekmes novērtējums par to, Bet tas būs tikai pasākums, lai noskaidrotu, vai ir kādas būtiski iebildumi, kas radušas šo trīs gadu laikā. Tad ir vesela virkni jautājumu, kas saistīti ar ekvivalenci un atbilstību. Tāpat eh, tas būtu minams arī kontekstā ar trialogu sarunām par bioloģisko produktu regulu. Šeit būtu nepieciešams precizēt kaut ko. Līdz šim sistēma darbojas ar diviem importiem. No vienas puses mums ir jau ekvivalents trešās valstis, tātad valstis, kas ir tikušas atzītas jau iepriekš kā ekvivalentas, un tad ir ekvivalentu kontrolējošo iestāžu sistēma, tātad standarti, kas ir atzīti kā ekvivalenti uh, attiecībā uz bioloģisko produktu importu. Kas mainīsies reformas rezultātā? Kontrolas iestādēm būs jāpiemēro tie paši standarti. Viņi varēs certificēt produkts kā bioloģiski tikai attiecībā uz tiem produktiem, kas nāk no ražotājiem, kas ir uh, piemērojuši tādus pašus bioloģiskās saimniecības eh, noteikumus, kāda ir spēkā Eiropā. Tas ir priekšnosacījums atbilstībai. No otras puses, protams, pastāv joprojām ekvivalence tirdzniecības līgumā. Līdz šim ekvivalence jau pastāvēja līdz 92. gadam, un šāda veida jaunais tirdzniecības nolīgums uh, ir jauns veids, kā īstenot un nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz ekvivalenci. Tas nenozīmē, ka viņi varēs darīt visu, ko vien grib. Nē, standarti tiek pārbaudīti, to dara komisija un trešās valsts kompetentā iestāde, šajā gadījumā Čīle. Tātad amatpersonas no abas puses ies cauri produktu sarakstam, ražošanas noteikumiem, un konstatēs, vai ir ekvivalence. Un papildu informācija tādā gadījumā, kur uh, tiek konstatēts, ka nav ekvivalence, tie, tās tiek e, izslēgti no saraksta. Uh, jā, tolīt, tolīt jau beigšu. Uh, kas attiec uz FAO veiktām kontrolēm? Viņi, protams, veic revīzijas, auditus katru gadu, katru gadu attiecībā uz ekvivalentām valstīm un tiek uh, pieņemti pasākumi, ja tiek konstatēts, ka e, kaut kas nav kārtībā. Piemēram, atsevišķos gado, gadījumos atsevišķu produktu kategorijas ir izslēgtas no ekvivalences. Vai tiek e, veikti korektīvi pa, e, pasākumi, tas tiek pieprasīts kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu, nu, ka neturpinās šāda notikuma. Papildinošs jautājums Jā, ja es pareizi saprotu, tad nav plānots ietekmes novērtējums. Kāpēc? Ietekmes novērtējums jau ir bijis iepriekš attiecībā uz šo tirsniecības nolīgumu. To mēs visai eh, reformai veicām par tirsniecību. Tas, ko mēs neplānojam darīt, ir pēc trim īstenošanas gadiem veikt vēl vienu īsteno, eh, izvērtēšanu jo mēs neuzskatām, ka ir nepieciešams vēlreiz veikti ietekmes novērtējumi, ja nav konstatēti īpaši trūkumi vai strīdīgi jautājumi. Ja neviena no pusēm nenorāda uz konkrētu problēmu, tad tirzniecības līgums tiek pagarināts bezgalīgi. Paldies! Referentē vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Paldies arī pārstāvjiem no DigiTrade un DigiAgrī, tāpat arī liels paldies viņa ekscelencei vēstniekam Mūsuprāt, Eiropas Savienība un Latīņa Amerika var stiprināt tirzniecības attiecības un arī cita veida attiecības, un tas ir ļoti svarīgi. Īpaši svarīga loma šeit ir Čīlē, kurai ir ciešas saiknes ar Eiropas Savienību. 2003. gada līgums parādīja, kādas ir ambīcijas, ko mēs vēlamies sasniegt, un tagad kārtējo reizi mēs redzam, ka situācija prasa līguma modernizēšanu, lai varētu tikt galā ar jauniem izaicinājumiem. Un lai varētu noteikt to, kā tirzniecība var tikt veikta atbildīgā veidā, ilgtspējīgi. Un ir jānosaka šie noteikumi, kas veicinātu ilgspējīgu attīstību Čīlē. Šo, protams, svarīgi būs arī enerģētikas nodaļa, un tad, kad mēs to visu sasniegsim, būs spērts liels solis uz priekšu, virzoties uz jaunu tirdzniecības nolīgumu. Un es domāju, ka mēs varam būt pārliecināti par to, ka spēsim šo mērķi sasniegt, un visi ceram, ka viss, kas eh, šobrīd ir saplānots, tā arī tiks īstenots. Um, the... Uh, Ziņojums būs gatavs 19. jūnijā, un tad mums būs iespēja apspriest to, iesniegt grozījums, ja nepieciešams. Balsošana būs visdrīzāk 10. jūlijā. Nākamais ir 18 punkts līguma noteikumu par dalību valstu parlamentiem īstenošana. Vadošā komiteja ir AFCO. Kā jūs atceraties, bija jau jautājumi par to saistībā ar CETA ratifikācijas procesu. Un Eiropas Savienības tiesas lēmumā par Singapūru arī bija piezīmes attiecībā uz dalību valstu parlamentu lomu saistībā ar līguma noteikumiem. Mūsu referents ir Obermaier kungs, un dodu viņam uzreiz vārdu. Tanki, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ka vairākas reizes mēs jau par to esam runājuši, un es gribēju pateikt, ka Mūs, uz mums, protams, galvenokārt attiecas uh, sarunas par tirzniecības nolīgumiem, tādēļ uh, tas vairāk uh, ir arī ņemts vērā manā atzinumā. Un, protams, arī. Uh, mūsu nacionālajiem parlamentiem nav jābūt tikai kaut kādiem piedēkļiem, bet uh, institūcijām, kam ir sava uh, leģitīmā atbildība. Protams, mēs te nevēlamies runāt par uh, atšķirīgu vēlētāju balsu svēršanu pēc dalību valstīm, protams, ir jāparūpējas Eh, lai parlamentiem būtu arī kaut kāda eh, līdzteikšana lēmumu pieņemšanā, dalībvalstu parlamentiem, lai tie tikai nemātu ar galvām. Un, ja mēs runājam par dažādiem tirsniecības līgumiem, eh, CETA un TTIP bija ļoti apjomīgi, un jāsaka, ka pēdējā laikā tirsniecības nolīgumi nav vairs tikai tādi tīri, simtprocentīgi tirsniecības nolīgumi. Uh, tur ir iekšā kas vairāks, tā tad tas sasiecas, sasaucas arī ar komisijas jaunajiem priekšlikumiem. mēs varējām a, saskatīt vairākos līgumos šāds konflikta potenciāls un tādēļ a, parūpēties arī par to, lai būtu labāka a, hierarhija dalība valstīs un komisijas uh, sarunu vešanas mandāts, uh, protams, uh, ir um, piešķirts, bet bieži vien tas um, tiek kritizēts un bieži vien tiek runāts arī par ES, tikai ES, ņemot vērā sarunas par nolīgumu, mums, protams, ir jādomā arī par tādu horizontālāku pieeju, ne tikai vertikālu. Mēs varējām par to diskutēt, bet, protams, vajadzēja atrast arī labākas definīcijas. Uh, Un tas viss, protams, arī atsaucas uz sabiedrības viedokli kopumā. Un tieši ņemot vērā šādas diskusijas, tajā skaitā par tirzniecības nolīgumiem, um, izskatās, ka tas ietekmē cilvēku attieksmi pret Eiropas Savienību un tās kompetences tiek apšaubīts. Ja mēs runājām par šo investoru strīdu šķiršanas mehānismu. Bieži vien ES tika kritizēta tieši par šādu pieeju un beigu beigās tas ar novēlošanos tomēr tika pieņemts. Ņemot vērā visus šos jautājumus, mēs varētu rezumēt sekojoši pirmām kārtām. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības kompetencēm, tām nevajadzētu uh, radīt kaitējumu dalību valstīm. Arī dalību valstu kompetenču sektors ir jāciena, it sevišķi tas attiecas uz komisiju, kas ir izpilda vara, un jūs jau te pieminējāt Singapūras nolīguma, spriedumu Singapūras nolīguma gadījumā, un eh, mēs, protams, neko tādu nevēlamies piedzīvot atkal, bet, eh, nu, pilnīgi izslēgt šādu iespējamību arī nevaram. Un viens, viena no kompetences jomām varētu uh, arī uh, radīt tādu iebiedējošu funkciju, ja mēs uh, runājam arī par uh, atbildības uzņemšanos un par galvošanu. Uh, ir bijušas diskusijas par 207. un 208. pantu, un komisāras kundze jau formulēja šeit problēmas, kādas rodas nošķirot dažādas kompetences. Jāsaprot, kur arī, eh, kuri nolīgumi ir ar tādu lielāku eh, strīdus potenciālu, kur varētu rasties ķīviņi un kur ir tādi nepārprotamāki. Tas ir eh, jāmēģina apzināt jau no paša sākuma. Un vēl dažas piezīmes. Dalību valstu iesaiste šajā darbā, protams, balstās uz, um, zinām, politisko grību un, e, protams, ir jāciena arī demokrātiskais lēmumu pieņemšanas process dalību valstīm jau no paša sākuma vajadzētu saņemt to pašu informāciju, ko saņem uh, politiķi Eiropas līmenī. Uh, Ja mēs runājam arī par pilsoņiem, tie, protams, ir eh, demokrātijas eh, kustības eh, dalībnieki dalību valstīs, un ja pilsoņiem kaut kas rūp, ja viņi ir noraizējušies par šādiem līgumiem, tad, protams, par to ir jādiskutē un viņi ir jāuzklausa. Un, protams, varbūt, ka vajadzētu diskusijas ar sabiedrību uh, uzsākt jau pirms balsojuma attiecīgajās institūcijās, lai nav tā, ka beigās uz spēles tiek likts viss vai nekas. Uh, Mēs arī uh, atceramies, eh, kādi sarežģījumi radās ratificējot uh, eh, ceikta līgumu. Ja mēs runājam par reģionālajām struktūrām un pakārtotiem lēmumu pieņēmējiem, arī, protams, tiem ir savs vārds sakāms. Mums ir jāņem vērā arī, ka dalība valstīs uh, konstitūcijas nav identiskas. Mēs visi atceramies to, kas notika Bēļģijā. Un galu galā uzskatu, mēs uh, sapratām, ka runājot par ekoloģiski politiskiem jautājumiem, patērētāju aizsardzību, ir jābūt uh, labai sadarbībai starp uh, dalību valstu parlamentu darba grupām. Tas noteikti varētu nest uh, tādus vērtīgus darba augļus. Tie bija. Uh, mani pirmie komentāri par mūsu komitejas atzinumu. Es ceru, ka mūsu sadarbība izvērtīsies veiksmīga ar citām politiskajām grupām. Paldies! Un, protams, ar komisiju arī. Paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem Balēsas kungs no ETP grupas. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien aizstāju Kristoferu Fielneru. Viņa vārdā gribēju pateikties um, referentam par šiem ievadvārdiem. Es gribēju pašā sākumā pateikt, ka mēs esam likumu tiesiskuma savienība. Kādas tad ir ES kompetences? Tas ir atrunāts līgumos. Jau kopš Romas līguma stāšanās spēkā tirzniecības politika ir bijusi ekskluzīva ES kompetence. Uh, Un e, tieši tas mūs ir padarījis e, par spēcīgāku sarunu un tirzniecības partneri un par uh, labklājīgāku kontinentu. Nevajadzētu šeit uh, radīt uh, vietu kaut kādiem pārpratumiem un ķīviņiem. Un pirms uh, dažām nedēļām ES tiesa arī sprieda, kur ir uh, Eh, jānovelk robežas, ņemot vērā šādas kompetences. Es, jeb Fielner kungs, lūgtu visas iesaistītās puses ievērot šo ES tiesas spriedumu. Nacionālo parlamentu loma tomēr ir ierobežota. E Eiropas parlaments ir demokrātiski ievēlēta institūcija, kam šeit ir jālēm. Ja mēs runājam par uh, kopīgo kompetenci, jauktajām kompetencēm, uh, tādos gadījumos kā sadarbība ar AKK valstīm, tad savukārt dalību valstu parlamentu loma ir nozīmīgāka. Es pat tiešām uh, būtu priecīgs dzirdēt, kā to varētu uh, darīt labāk un efektīvāk. Un jāsaka, ka AFKO komiteja. Uh, Afko komitejas eh, grafiks mums arī jāņem vērā, eh, tādēļ nevaram pārāk ilgi vilcināties. Tagad Silvas Prēras kungs, paldies. Mēs esam. Uh, tagad diskutējuši par uh, dalību valstu parlamentu ietekmu uz tirzniecības nolīgumiem, un saskaņā ar Lisabons līgumu uh, ir noteikts, ka tirzniecība ir ekskluzīva ES kompetence. Tas attiecas arī uz pakalpojumiem un investīcijām. Un kopš tā brīža parlaments arī pilnībā ir ticis iesaistīts uh, ES uh, tirzniecības politikas veidošanā. Uh, Un, protams, ja tiek vests sarunas par vairākiem līgumiem kopā, tā teikt, blokā, mēs visi kopā varam būt daudz spēcīgāk nekā katra dalība valsts atsevišķi. Eiropas parlaments ir demokrātiski ievēlēta institūcija, kas pārstāv ES pilsoņus, um, veids nepieciešamo demokrātisko kontroli un arī pieprasa vairāk uh, informācijas, lai um, valdīt augstāks caurskatāmības līmenis, tam ir piešķirta uh, demokrātiskā leģitimitāte, tas vienmēr ir arī pieprasījis uh, ilgspējīgas tirzniecības veicināšanu un cilvēktiesību ievērošanu attiecīgajās valstīs. Un, protams, dalību valstu parlamenti nav tieši iesaistīti tirzniecības jautājumu risināšanā, to galvenais uzdevums ir kontrolēt savas valdības pozīciju padomē. Bet ir arī daudzi tādi kopīgi tirdzniecības uh, nolīgumi, kur sava teikšana ir gan dalību valstīm, gan Eiropas Savienībā. Savienībai, un Tas, protams, ir attaisnojumi, ka dalību valstu parlamenti tiek iesaistīti sarunu vēršanā. Ir uh, jādalās informācijā, ko par tirzniecību sniedz Eiropas komisija, un galu galā pēc tam dalību valstīm arī ir jāpiedalās līgumu ratifikācijas procesā un ES tiesas spriedums par eh, kompetenci parakstīt un ratificēt eh, Singapūras līgumu varētu eh, ieviest vairāk precizitātes šajā jomā. Mēs jau par to Pagājušā gada decembrī sagatavojām savu atzinumu, bet mums ir jāsagaida tiesas spriedums pirms pāragra kaut ko seicināt. Tad, kad spriedums būs darīts zināms, tad Eiropas parlamentam un dalību valstīm vajadzēs pamatīgi palauzīt galvas par to, kāda izstīsies ES uh, tiešniecības nolīguma nākotnē. Uh, bet, manuprāt, vissvarīgākais ir saglabāt ES kapacitāti jaudu darboties šajā jomā, pieņemot tirzniecības nolīgumus ar mūsu partneriem, parakstot tos, ievērot ekoloģiskās, sociālās cilvēktiesību normas, piedāvājot, protams, arī mūsu uzņēmumiem jaunas iespējas. Tirzniecības programma ir jāveido uh, pēc labākajām caurskatāmības tradīcijām, un arī dalību valstu pilsoņiem ir uh, jāgūst, uh, jābūt ieguvējiem no jauniem caurskatāmības noteikumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies! Karima kunga zālē nav, Šākas kundzes tāpat, Šolca kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju secināt, ka saskaņā ar ES, ar, ar Lisabonas līgumu dalību valstis pašas arī ir nodavušas šo tirzniecības kompetenci Eiropas Savienībai. Un līdz ar to Eiropas Savienība ir tiesīga uh, pārvaldīt šo uh, politikas pīlāru arī pilsoņu vārdā un interesēs. Tad, kad mēs šeit pieņemam lēmums, mums, protams, arī ir vienmēr jāieklausās dalību valstu pilsoņos. Tādā veidā mēs varam uh, Eiropas parlamenta demokrātisko iesaisti padarīt vēl paliekošāku. Vakardien AFCO uzklausīšanā uh, jau uh, es to minēju. Mums ir jāapzinās, kas tad īsti notiek un kāda ir situācija šobrīd. Un vakardien viens no ekspertiem, eh, profesors no Humboldt universitātes, teica, ka tie jautājumi, kas tagad izskan vairākās dalību valstīs par integrācijas procesu turpināšanu, ir jāizmanto, lai uzņemtos kopīgo atbildību runājot par attiecīgu uh, politikas lauciņu apstrādi. Protams, ir jābūt arī uh, labam dialogam ar dalību valstīm, uh, neaizmirstot arī pilsoņus. Es gribu teikt, ka šis ziņojums ir tapis brīdī, uh, kad uh, drīz arī tiks darīts zināms tiesas spriedums par Singapūras nolīgumu, uh, cik lielā mērā uh, tas attiecas uz kompetencijām un vai viss šeit ir ticis ievērots. Un, protams, tad, kad spriedums būs zināms, uh, skatīsimies, kas notiks tālāk. Paldies! Begins kundze, paldies priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, jāsaka, ka tas viss īstenībā uh, skar dalībvalstu parlaments daudz vairāk nekā mums lapa tiktos domāt. Demokrātija ir pilnvērtīga savās izpausmēs tikai tad, ja varas ir nodalītas likumdevējs no izpildvaras. Uh, Un, protams, ir jāieklausās arī pilsoņus. Tas attiec uz pilnīgi visiem politikas līmeņiem - nacionālo, kopienas, reģionālo. Un, ja, uh, dalī, ja uh, šeit Briselē tiek vestas sarunas, tad uh, tās tiek uh, pilnvaras piešķirt it kā orgāniem, kas nav ievēlēti. Mums, protams, vienmēr ir jāsaskaņo tas, ko mēs eh, darām ar dalībvalstu parlamentiem. Jā, ņemot vērā Lisabonas līgums stāšanos spēkā, arī Eiropas parlamentam ir vairāk pilnvaru, bet mums vienmēr ir jābūt dialogā ar dalībvalstu parlamentiem, lai mēs būtu arī informēti par pilsoņu vēlmēm un lai viņu gribas izpildi tiktu garantēta. Jā, tika runāts par parlamenta ieteikumiem, ka tas viss ir šeit atrunāts, bet ir jāievēro Eiropas līgumi. 207. pāns ir Eiropas tirzniecības politikas juridiskā bāze, ir, tajā ir atrunātas parlamenta kompetences, tas, ka komisija uh, ved sarunas Eh, regulāri atskaitoties arī ministru padomē, bet tur nav atrunāta saikna ar Eiropas parlamentu. Nu, mēs ļoti labi zinām, eh, pie kādiem rezultātiem tas viss ir novedis. Tādēļ būtu ļoti jauki, ja līgumos vairāk tiktu uzsvērta eh, Eiropas parlamenta loma, tajā pašā laikā neaizmirstot arī dalību valstu parlamentus. It sevišķi tad, kad uh, sarunas jau ievirzās finiša taisnē, uh, ir svarīgi, lai līgumi būtu tādi grodāki un labāk formulēti. Un mēs nevaram runāt tikai par ekskluzīvām ES um, kompetencēm. Protams, ir jābūt garantētam arī attiecīgam suverenitātes līmenim, un parlamentam ir jāveic demokrātiskā kontrola. Uh, Nevar pieļaut, ka dažu šauru interešu grupu vārdā netiek ņemtas vērā pilsoņu intereses. Nu, to varam saukt par demokrātisko deficītu. Paldies! Jūs arī vēlēties runāt? Mārtiņkungs. Paldies! Priekšsēdētāji, es eh, negribēju izteikties pirms uh, dzirdēju Begānas kundzes teikto, nu ja visi kaut ko kontrolē, tad neviens neko nekontrolē. Un ja jūs gaidīsiet, kamēr uh, visi parlamenti vienosies, nu tad galu galā nekāda lēmuma nebūs un būs strupceļš. Uh, Es domāju, ka Pedro Silvas pieminētā sistēma ir ļoti laba. Lisabonas līgumā viss ir atrunāts. Eiropas komisijai e, ir dalību valstu piešķirtas pilnvaras, valdības ievēl pilsoņi un tad dalību valstu parlamentu ziņā ir tos kontrolēt. Un, e, e, Tad, kad uzsāks sarunas par tirzniecības nolīgumu, tad Eiropas parlamentam uh, un tā ir ļoti laba, jau uh, sen iesakņojusies uh, tradīcija, ka arī parlaments uh, kontrolē to, kas notiek, ir šī demokrātiskā pārbaude, un es Protams, saprotu, ka komisija nevienmēr izdara visu, ko mēs vēlamies, uh, un nevienmēr rīkojas uh, saskaņā ar mūsu vēlmēm, bet viņi mūsos ieklausās, un ja viņi ieklausās pietiekam uzmanīgi, mums vienmēr ir arī iespējas teikt nē, ja kaut kas mums nav paprātam. Ne jau vienmēr visiem ir jābūt viensprāts un jāaizstāv identisks viedoklis, tā jau vairs nebūs demokrātija. Un, eh, nu, jāskatās, ko komisija dara tad, kad mēs esam pauduši savu nostāju. Un nacionāliem parlamentiem ir jāpārbauda, par ko tad ir vienojušās to valdības, eh, ja arī tās gatavojas parakstīt kādu līgumu. Protams, ir jābūt eh, sadarbībai starp parlamentiem, informācijas apmaiņai, tiem ir regulāri jāsazinās sarunās savā starpā. Bet eh, galu galā, protams, arī Eiropas parlaments eh, teiks savu vārdu, jā vai nē, paldies, un tagad īsu brītiņu šalca kungs. Maz mazītiņš jautājums. Deividam gribēju šo to pajautāt. Es piekrītu tam, ko viņš nu pat ieskicēja. Bet ja Eiropas parlamentam būtu iniciatīvas tiesības, uh, Varbūt tad mēs jau no paša sākuma eh, starptautiskajā tirzniecības politikā varētu aizstāvēt citu programmu, un šī demokrātiskā intervence, runājot arī par starptautiskiem nolīgumiem, varētu būt ļoti noderīga. Jā, Nu, man tā šķiet ļoti laba doma, saka Martina Koks. Martina Kungs eh, šeit Lisabons līgumā man šķiet ir arī kāds um, deficīts, kaut kā tur trūks. Nav uh, parlamentam šīs lomas runājot par sarunu vēšanas mandātu. Jā, nu, es domāju, to ir vērts apsvērt. Paldies! Šķiet, ka komisija ir citās domās, saka priekšsēdētājs. Jūs mums pastāstīsiet, kādas tās ir? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu no politikas koordinācijas nodaļas, no institucionālo attiecību nodaļas tirzniecības ģenerāla direkcijā. Es uh, nedaudz komentēšu runātāju izteikumus, bet es jau no paša sākuma teikšu, ka Junkera kungs jau vienmēr ir uzsvērts, ka ir gatavs sadarboties daudz aktīvāk un padziļinātāk ar dalību valstu parlamentiem. Un eh, tas tika minēts arī 2015. gada paziņojumā par tirzniecību visiem uh, Un komisija tāpat ir uzsvērusi, ka tā darīs vairāk, lai dalību valstu parlamenti, lai arī pilsoņi būtu labāk informēti, lai būtu arī tāds plašs dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Un komisija arī ir apņēmusies regulāri doties uz dalību valstīm, tikties ar uh, viņu parlamentāriešiem, un mēs lūdzam arī, lai dalību valstu valdības būtu proaktīvākas tad, kad norisinās diskusijas par tirdzniecību. Thank you. Un jāsaka, ka komisija galu galā ir sniegus daudz vairāk informācijas, ir publicēti materiāli internetā par tirzniecības nolīgumiem, dažādi ziņojumi par sarunu vešanas kārtām, dažādi uh, likumdošanas tekstu priekšlikumi tāpat ir atrodami tīmeklī, un tas debates ir padarījis tādas dzīvīgākas. Ietvar nolīgumā ir atrunātas eh, komisijas pilnvaras un eh, tāpat arī parlamenta tiesības regulāri tikt informētam. Informācijas sniegšana gan dalību valstu pārstāvjiem, eh, gan papadoms kanāliem, gan arī šeit komitejā ir padarījusi šo dialogu labāku, dinamiskāku un es ceru, ka arī dalību valstu parlamenti iesaistīsies šajās sarunās. Ja mēs runājam par dažādiem tirzniecības nolīgumiem, tos var uh, iedalīt divās grupās, vai nu ES uh, tādi līgumi, par kuriem ir atbildīgi tikai ES, vai arī tādi, kas ir jaukta tīpa nolīgumi. Mēs te nerunājam par to, ka kāds no līgumiem netiktu demokrātiski kontrolēts, tā, jo šajā iedalījumā mēs nevarētu veikt nekontrolētie un kontrolētie līgumi. Gribēju to vienkārši precizēt, un Mūsu tirzniecības komisāra ir piedalījusies ļoti daudzās sēdēs, tikusies eh, ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Un tagad mums, protams, ir jāpagaida ES tiesas spriedums, tas noteikti mums eh, varētu kalpot par tādu turpmāku ceļu norādi. Un diskusijas prasīs arī pietiekam daudz laika, bet es domāju, ka mm, Tas noteikti būs noderīgi visiem, kas strādā tirzniecības politikā. Paldies jums! For... Obermajer kungs tagad lūdzu paldies priekšsēdētāji ļoti lakoniski gribēju pateikties par konstruktīvajiem priekšlikumiem. Mums ir jāskatās, nu man ir jāskatās, kā to visu tagad iestrādātu tekstā. Un, protams, neapšaubāmi ir jādiskutē un. Uh, Atbildīgā komiteja arī to nenoliedza, un uh, kolēģi teica, ka sadarbība ar dalībvalstu parlamentiem ir ļoti svarīga. Ir arī, uh, mēs esam arī ļoti daudz iemācījušies. Uh, ņemot vērā arī atziņu, ka Lisabonas līgums atrunā, kas mums ir jādara, un arī komisija ieteica, ka šāda interakcija, saziņa ir ļoti svarīga. Mums noteikti ir pietiekami daudz vielas pārdomām, tāpat kā arī iemesls uh, turpināt ļoti interesantas diskusijas. Paldies! Uh, mēs par šo ziņojumu diskutēsim 19. un 20. jūnijā. Un, protams, jūs varat arī uh, līdz šim datumam iesniegt grozījumus. Tagad 19. darba kārtības punkts. Kolēģi, es gribētu teikt, ka arī 20. darba kārtības punkts ir ārkārtīgi svarīgs. Tādēļ strādāsim, strādāsim produktīvi. Uh, 19. punkts ir mutisks jautājums un rezolūcija par ilgtspējīgas pakta īstenošanu uh, Bangladešā. Par to esam diskutējuši jau vairākas reizes, atminoties arī tekstilu izstrādājumu rezolūciju mēs arī panācām to, ka ilgtspējības pakts un rezolūcija norādīja uz uh, kliedzošām problēmām. Bangladešā runājot par ēku drošību, par uguns drošību, varēja runāt arī par darba ņēmēju tiesību uzlabošanu, bet joprojām ir ļoti daudz pārbaudījumu, kas nav atrisināti. Esam dzirdējuši, ka tieši tajās jomās kurās mums ar Bangladešu ir ļoti cieša sadarbība, eh, kur ir cieša sadarbība starp, dalību, starp eh, valsts iestādēm un ārotbiedrību, eh, ka minimālā alga nav tikusi ieviesta, ka tā nav garantēta pilnīgi visos uzņēmumos un dalību un darba ņēmējiem nav arī tiesības piedalīties uh, sarunās par uh, eh, koplīgumiem, darba koplīgumiem, un tāpat arī viņiem var piedraut ar atlaišanu no darba, ja viņi pārāk uzstāj uz savām tiesībām. Komisija martā runāja par vispārējo preferenču sistēmas eh, iespējumu ieviešanu, bet teica, ka ir jābūt spēcīgākam dialogam par cilvēktiesībām un darbaņēmē tiesībām. 18. maijā notiks eh, nākamā pakta pušu tīšanās, un SDO arī organizēs eh, savu igadējo konferenci, kurā tiks arī prezentēts īpašs ziņojums par Bangladešu. Un mūsu komiteja arī pagājuši gadu devās uz Bangladešu, lai tur uz vietas uh, um, izpētītu situāciju, apkopot faktus. Mēs arī um, to izmantojam, lai sagatavotu rezolūciju. Un tagad vārds uh, Kārimam Sājadam lūdzu. Chairman, thank you. Um, colleagues. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Bangladeša 30 gadu laikā ir piedzīvojusi ievērojams pārmaiņas, un mēs varam lepoties, ka uh, svarīgs faktors šajās pārmaiņās ir bijusi tirzniecība ar Eiropas Savienību. Pat jā, lielākā daļa iedzīvotāji, 60 miljonu projām, ir trūcīgi. Uh, bet uh, ievērojami ir pieaudzis eksports un ir tekošā konta pārpalikums bijušai valstī pēdējo desmit gadu laikā 28,1 bijis um, 8,1 miljārds ir bijis eksports uz Eiropas Savienību, jau 82% no kopējā eksporta. Eiropas Savienība ir kļuvusi par galveno noieta tirgu tekstilu industrijai, un pat ja tekstila industrijā saskaras ar lieliem tarifiem daudz viet pasaulē, Eiropas Savienība ir uh, nolēmusi atcelt uh, šādas barjeras Bangladešai, tā skaitā mm, tekstilu izstrādājumiem. Uh, ja vispārējā preferenču sistēma ir uh, pozitīvi ietekmējis valsts attīstību, bet GPS plus uh, sistēma uh, Uh, nozīmē uz vērtībām balstītu tirzniecības politiku. Mūsu tirzniecības partneriem ir jārespektē pamatprincipi uh, cilvēktiesību un darba tiesību jomā. Jā, ir uzlabojusies ievērojama drošība darbā, bet uh, Rana plāza ēkas sabrukšana un uh, līdzīgi gadījumi ir uh, pievērsuši sabiedrības uzmanību tekstilu sektoriem un arī Eiropas uh, patērētāji prasa, lai tiktu respektēta uh, strādājošo drošība un pamat tiesības darba vietā un starptautiskā darba organizācija, to norāda arī uh, ASV, Kanāda prasa uzlabot darba tiesību jomu, ir sasniegt zināms progress. 200 ārvalstu zīmoli ir apņēmušies īstenot darba drošības pasākumus ir apsolīts investēt desmitiem miljonu eiro, lai uzlabotu darba uh, drošību. Un um, uh, mums ir jārosina uzņēmumu darīt uh, vēl vairāk, jo tas ir arī viņu interesēs, tas ir saistīts ar viņu uh, uzņēmumu tēlu. Uh, un arī eh, nostiprina valsts vietu globālajā integrētajā eh, vērtību radīšanas ķēdē. Eh, tirzniecības preferences nodrošina izaugsmi arī ņemot vērā mēroga ekonomiku. Uh, min, minimālā uh, mēneša alga ir 65 dolāri apmēram. Mēs konstatējam negatīvas tendences pēdējo mēnešu laikā. Kopš pagājušā gada decembra strādājošie tiek atlaisti no darba, arotbiedrību vadītāji ir arestēti, uh, un netiek īstenotas darba tiesību reformas, kas bija plānotas. Strādājošo uh, situācija ir pasliktinājusies. Pa Bangladešai ir jādara vairāk, tas ir uh, valsts uzdevums garantēt biedrošanās uh, brīvību un strādnieku tiesības ievēlēt savus pārstāvis. Ir jāatbalsta arotbiedrību veidošanās pastāvošā likumdošana labāk jāīsteno un nedrīkst uh, un ir jāgarantē arotbiedrību līderu tiesības. Um, mēs augstu vērtējam uh, vienošanos, kur parakstījuši lieli uh, Eiropas Savienības uzņēmumi un zīmoli, uh, kas uh, skāra aptuveni 60% Bangladešas tekstilu industrijas, bet uh, pasākumi ir jāturpina un vienošanās labāk jāīsteno. Esam nonākuši krustcelēs, kolēģi, vai nu mēs dodam skaidru signālu Bangladešas valdībai un ieinteresētām pusēm par to, ka ir jā Uh, stiprina centienu panākt progresu, īstenojot Eiropas Savienības uh, ilgtspējības uh, paktu, vai arī nāksies konstatēt, ka mm, šis preferenču status vairs neatbilst mūsu vērtībām un tas būs jāatsauc. Izvirzītie mērķi joprojām nav vēl pilnīgi sasniegti Es vēlos, lai eh, Bangladeša virzās uz priekšu pa ekonomiskās un sociālās izmauksmes ceļu, un lai arī Eiropas Savienības ilgtspējības pakts eh, vainagotos panākumiem. Es vēlētos, lai mūsu Eiropas Savienības uzņēmumi, kuri strādā Bangladešā, uh, eh, tekstila nozare, uh, nodrošinātu mūsu patērētājiem kvalitatīvs tekstēlu izstrādājums par uh, mērenām cenām un tāpat laikā nodrošinot uh, mūsu patērētājiem tuvo vērtību īstenošanu šai valstī. Un tādēļ tirsniecība, ārējās tirsniecības komisteja ir ierosinājusi uzdot uh, Uh, jautājumus, ko jāatbild mutiski uh, un pieņemt rezolūciju par šiem jautājumiem. Esmu uh, arī gatavs iekļaut šajā rezolūcijā kolēģu uh, ierosinātos uh, pasākumus. Paldies! Paldies, Karim kungs! Mūsu rīcībā ir piecas minūtes, lai izskatītu šo darba kārtības punktu. Katram runātājam viena minūte, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, eu gostaria de dar os Roskungam vārds. Vēlos pateikties Karim kungam par viņa teikto. Gribu minēt, ka ir pagājuši pieci gadi kopš uh, traģēdijas, kas notika Bangladešā. Tagad tiek uzskatīts, ka simtiem cilvēku iet bojā uh, fabriku ugunsgrēkos Bangladešā, un uh, Tūkstošiem cilvēku mirst uh, ik gadu šai valstī arī no profesionālām saslimšanām. Ir jāveic pasākumi, lai situāciju uzlabotu. Uh, ir uh, paredzēts uh, sasniegt uzlabojums, īstenot ilgtspējības paktu, it īpaši tekstilu uh, nozarē ir tiešām panākti uzlabojumi tīpaši ugunsdrošības jomā šai nozare. Ir veikti korektīvi pasākumi, lai uzlabotu darba drošību. Tomēr e, neatrisināts joprojām ir e, jautājums par darba tiesībām, par darba likumdošanas grozīšanu 2013. gadā par starptautiskās darba organizācijas konvenciju izpildi. Uh, ir nedrīkst uh, aizliegt uh, arotbiedrību organizāciju izveidi šai valstī un uh, Bangladešai jāpilda starptautiskās vienošanās, ko tā ir parakstījusi, lai varētu arī turpmāk izmantot vispārējais preferenču sistēmas dotās priekšrocības. Bangladešas gadījumā svarīgi ir virzīties uz priekšu. Mums ir sagatavots ļoti labs rezolūcijas projekts, kur ir paustas mūsu galvenās bāžas, norādīti galvenie punkti, kas jāņem vērā. Uh, lai uh, respektētu ilgtspējības paktu. Un, uh, protams, var arī paredzēt uh, pagarinājumu, ja tas būs nepieciešams. Paldies! Uh, uzstājos Pērvāns Berešs vārdā. Viņa vēlas pateikties uh, Karim kungam uh, par to, ka viņš ir sagatavojis šo eh, jautājumu. Nebija gan tiešas sadarbības, gatavojot rezolūcijas projektu, bet eh, šīs konsultācijas būs iespējams uh, turpināt darba gaitā. Uh, Bereša kundze atbalsta šo rezolūcijas projektu, ir jāpievērš uzmanība ar kā, problēmām, ar ko saskars tekstila rūpniecība Bangladešā. DG DevTrade un Employ ir nosūtījušas martā vēstuli Bangladešas valdībai, gatavojoties uh, starptautiskās darba organizācijas gadskārtējai konferencei. Mums būtu uh, stingrāk jā runā rezolūcijā par komisijas paziņojumiem par iespējamo tirgus uh, piekļuvi un uh, preferenču sistēmas turpmāko darbību attiecībā uz Bangladešu. Šī rezo rezolūcijas projekts ir atbalstāms, bet vajadzētu uh, precīzāk uh, runāt par uh, to, kāda varētu būt ietekme uz Bangladešu, ja uh, situācija uh, darba tiesību jomā neuzlabosies. Minēras kundze, paldies priekšsēdētāji. Godīgi sakot, esmu ļoti pārsteigta par Kārīma kunga ziņojumā uh, ieturēto maigo toni. Uh, Jāsaka, pirms četriem gadiem, kad mēs runājām par šo ilgtspējīgu paktu, joprojām Bangladešā ir milzīgi deficīti, runājot gan par uh, to, ko mums ziņo NVO, ka cilvēktiesības darba ņēmēja tiesības uh, tiek uh, samazinātas un ka fabrikās cilvēki strādā par uh, grašiem. 61 eiro ir minimālā alga eh, Bangladešā. Bangladeša šeit ir patiešām uzvarējusi eh, sacensībā par zemāko algu. Tas patiešām ir milzīgs kauns, un šie cilvēki par bada grašiem šuj mūsu drēbes. Uh, Pagājušā gada decembrī bija arī streiks, un pēc tam arotbiedrību līderi tika uh, uh, apcietināti un cilvēkus draudēja atlaist no darba. Mums par to ir jārunā, Eiropas uh, tirgumi ir jābūt aktīvākam, mums ir jācīnās pret uh, šādu lētu tekstilu izstrādājumu iepirkšanu par dempingu cenām, ja cilvēks strādā tik šausmīgos apstākļos. Un tas, ka mēs pērkam šīs lētās drēbes, arī mūs padara līdzatbildīgus kungs, tas, diemžēl, cilvēku dzīves apstākļus Bangladešā neuzlabo. Es patiešām gribētu redzēt stingrāku ziņojumu, lai Eiropas Savienība aktīvāk cīnītos par cilvēktiesību ievērošanu, sasaistot uh, tās arī ar mm, uzņēmē darbības nolīgumiem. Paldies! Hmm, Sandra, uh, only you. Paldies! Tagad vārds komisijai. Sandra, lūdzu īsi izsakieties. Is this here? Yeah. Thank you. Good afternoon. Paldies, labdien visiem! Sāksim ar uh, pateicību Eiropas parlamentam par atbalstu darbā pie šā dosjē. Mēs ceram, ka tas būs liederīgi, ka tas nāks par labu. Šis jautājums tiešām nav viegls, ir jāvēršas pie visām ieinteresētām pusēm. Vēlos pateikties deputātam Karimam par rezolūcijas projektu. Jā, tas ir līdzvarots dokuments, ir um, norādīts, kas būs jādara iedresētām pusēm - uzņēmējiem, starptautiskai sabiedrībai un Bangladešas valdībai, kam arī ir liela ietekme šai situācijā. Mums ir tiešām priekšzīmīga sadarbība bijusi un joprojām ir ar parlamentu šai jautājumā. Mums ir jārunā vienā balsī, saskaņot, jārīkojas, jo mums ir jānosūta tāds skaidrs signāls, lai uh, mūsu partneri saprastu, ko mēs no viņiem sagaidām. Un eh, šī, orga, šī rezolūcija ir tāda fokusēta, tā runā par galveno. Šis jautājums ir ne tikai jūsu, bet arī mūsu prioritāte. Mēs uzskatām, ka uh, ir jāpilda Bangladešai rezo, rekomendācijas, kas vēl nav izpildītas uh, tā skaitā arī par koplīgumu slēgšanu, par arotbiedrībām. Un Mm, varētu mēs atbalstu turpināt arī pēc noteiktā termiņa, ko, par ko domā mūsu Bangladešas partneri. Mēs arī vēlamies uzlabot uh, dialogu starptautiskā darba organizācijā ir jāatbalsta dialogs starp strādājošiem un uh, uzņēmumu vadību. Tāpat mums ir jāizvērtē arī eh, iepirkumu prakse. Tā ir arī mūsu atbildība. Būtībā mēs ikdienas eh, runājam ar mūsu partneriem Bangladešā par eh, biedrošanās brīvību koplīgumu slēgšanu un uzskatām šīs jomas par prioritārām. Es arī piekrītu jūsu secinājumam par vērtībām. Mēs nevaram piedāvāt preferences. Jā, protams, mums ir skaidri arī jāpasaka partneriem, ko no mēs viņiem sagaidām, un ja viņi nepilda to, ko no mēs viņiem sagaidām, ja to nepilda ne varas iestādes, ne citas interesētās puses, un ja nav konkrētu uh, pasākumu, tad būs jā, mums varbūt par iziešanu no šīs preferenču sistēmas par Bangladešas izslēgšanu no tās. Vārds kā Karim kungam. Es pateicos par visu visiem ierosinājumiem, par kolēģi ieguldījumu. Es gribētu īsumā komentēt. Jā, mēs runājam par uh, ražotājiem, par tekstilu rūpniecības nozaru Bangladešā. Tad iepirkuma cenas uh, uh, e Eiropas Savienības izplatītājiem ir tik izdevīgas, ka, nu, tik zemas būtībā, ka nav iespējams pat izpildīt uh, šīs prasības, kas tiek izvirzītas, bet ir pasākumi, ko mēs varētu veikt, lai uh, censtos uzlabot situāciju. Un uh, runa ir par ražotāju iespējām saņemt finansējumu, lai varētu īstenot mūsu prasītos pasākumus Komisija noteikti arī ir dzirdējusi šādas apsvērumus, un arī es esmu uzklausījusi šādas bāžas. Nu, man liecība, man šī situācija atgādina skolu, kad liecībā bija rakstīts, Karim strādā labi, bet varētu strādāt vēl daudz labāk. Un mums arī tā būtu pie tā jāpieturas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums eh, tā tad eh, rezolūcijas projektam grozījuma iesniegšanas termiņš ir piekdienā, 5. mājas, pulksten 12. dienā. Un tagad mūsu rīcībā vēl ir 20 minūtes palikušas, lai mēs izskatītu mūsu pēdējo darba kārtības punktu. Uh, Jautājums ir par to, vai Šrilanka saņems VSP plus statusu vai nē. Un mums ir divi viesi, Elena Kinana, eh, Šrilankas projekta direktore un pēt, eh, vecākā pētniece un eh, vēstnieks, Šrilankas vēstnieks Perērskungs. Un tagad vārds Kinans kundzei. Okay. Okay. Thank you very much. Jā, paldies. Tiešām prieks būt šeit. Piecas minūtes varētu būt ļoti sarežģīti. Ievērot, centīšos būt efektīvi. Šrilankas demokrātiskā atvēršanās 15. gadā bija ļoti eh, pamanāms solis. Eiropas Savienība un dalību valstis eh, izteica atbalstu valdībai jaunajai un uh, arī reformu programmai. Janvārī tika pieņemts lēmums atjaunot GSP plus uh, privilēģijas, un tas, tas jāskat tieši šādā gaismā. Komisija ļoti um, dāsni um, dāvināja šo um, statusu sakot, ka nav nopietni pārkāpumi attiecībā uz visām konvencijām. Tagad ir nepieciešams paļauties uz uh, līderu labo gribu. Daudzi trūkumi, kur norādīja augstā komisārs uh, cilvēktiesību jautājumos un daudz uh, īpašie referenti piemēram, ir pilnīgi nesodāmība Šrilankā jau desmit gadiem ilgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, un tur nekāds progress nav sasniegts. Šobrīd GSP plus process īsti nedarbojas, lai stiprinātu tiesiskumu. Līdz ar to jautājums par nesodāmību ir ļoti aktuāls un galvenokārt balstās uz diviem trūkumiem, kas atzīmēti ir savādāk eh, visā citā ziņā pozitīvā Eiropas Savienības eh, ziņojumā. Neatbilstībā starptautiskajai konvencijai par pilsoniskajām eh, tiesībām un eh, konvenciju pret spīdzināšanu. Šrilanka solīja eh, reaģēt uz šiem pārkāpumiem. Un uh, veikt reformas krimināla procesa kodeksā, lai nodrošinātu no aresta brīža aiz apsūdzētajam piekļuvi juristam. Eiropas Savienība joprojām nav panākusi, ka šīs reformas ir īstenotas. Līdz ar to attiecībā uz PTA pre pretterorisma akta jaunākā versija, kur valdība vēlas pieņemt, lai aizstātu PTA. Tas to kabinetā iesniedza tikai dažas dienas pirms balsošanas pagājušajā nedēļā. Joprojām satur daudz problēmu. Ar terorismu saistīta pārkāpuma definīcija pārāk plaša. Daudzas klauzulas ļoti tuvu atgādina PTA formulējumus, konfidenciāls informācijas e, ievākšana ir kriminalizēta, tas daudz kur rada problēmas, un visbeidzot apsūdzēto tiesības uz nekavējoties e, pieejamu jurista palīdzību pēc aizturēšanas. Tas ir saistīts ar īpašo normu aktu, kur versija arī kabinets apstiprinājis steidzamā kārtā pagājušā nedēļā, bet uh, nopludināta kopija, kas pagājušajā nedēļā kļuva piekļuvā, pie, eh, t, t, eh, publicēta tīmekļa vietnē. Joprojām satur daudz problēmas. Un neatrisina daudz eh, lietas, kas tika kritizētas Šrilankas cilvēktiesības, ko, cilvēktiesību komisijas ziņojumā tiek kavēta piekļuvē aizturētai personai juristam, jau uzskat, ka tiek kavēts process. Tāpat ir arī bīstam jauna klauzula saistībā ar liecības sniegšanu, ja nav bijis klāts e, jurists. Tiek ignorēti riski e, sadarbības starp policiju un e, juristiem, tīpaši lauka reģionos Nekas īsti nav sasniegts šajos divos jautājumos. Tie, protams, ir tikai likuma projekti. Parlaments vēl neko nav iesācis ar šiem likuma projektiem. Eiropas Savienības koncentrēšanās uz šiem diviem punktiem ir atstājis novārtā daudz cits aspekts. Saskaņā ar PTA um, veiktajām aizturēšanām, nēsoša cietušu aizsardzības sistēma, uh, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu, kas bija iekļauta um, ANO komisāra ziņojumā. Tāpat arī šobrīd trūkst taustām iegūmu no Eiropas Savienības iestājas un uh, šis process uh, ir mazinājis uzticēšanos abām pusēm. Viss notiek aiz slēgtām durvīm, dažādu dokumenti, to projektu ir nopludināti avīzēm, un tas ir vienīgais veids, kā vispār cilvēktiesība komisija ir uzzinājusi par šo jaunāko notikumu attīstību. Un, es, ne, viens no šiem likuma projektiem nav, dokumentu projektiem nav nosūtīt cilvēktiesību komitejai. Un tas, kā tas nav arī bijis pozitīvi iedzīvotājs acīs, ka šie dokumentoties ir prezentēti Eiropas Savienības amatpersonām. Neskatoties šiem trūkumiem, GSP plus tomēr tiktu piešķirt Šrilankai. Komisijas solījumi par ļoti stingru uzraudzības procesu ir absolūti nepieciešami, bet tas būs liels izaicinājums. Un kā kāds žurnālists man sacīja pa ceļam uz šo sanāksmi, Tad, kad GSP plus ir e, piešķirts, kāda e, motivācija būs Šilankai īstenot to, ko es, viņi ir solījuši. Man ir ierosinājumi, kā varētu izskatīties e, monitorings, eh, ja jūs vēlaties to dzirdēt. Paldies, un tagad vēstniekam vārds 5 minūtes. Thank you, uh, distinguished chair and members of the European Parliament. Uh, godātie parlamenta deputāti, centīšos pēc iespējas ātrāk nu, nolasīt savu runu. Mēs augstu vērtējam deputātu pausto atbalstu Šrilankas procesiem, lai nodrošinātu mieru un eh, pārticību visiem Šrilankas iedzīvotājiem pēc pēdējām vēlēšanām. Ja, jaunā prezidenta un premjera vadībā tika teikti solījumi atkāpties no iepriekšējās administrācijas eh, prakses un iesaistīt visas puses, tā skaitā starptautiskos draugus un partnerus, cilvēktiesību aizsardzībā, mazināt nesodāmību lai nodrošinātu mieru, kas ir nepieciešams mūsu cilvēkiem. Startautiskā komisija pieņēma pirms vairākām nedēļām eh, lēmumu Ženēvā cilvēktiesību komitejas ietvaros, pagarinot eh, rezolūcijas 30 šķērsvīt ar 1 darbības eh, noteikto termiņu vēl uz diviem gadiem, palīdzot sadarboties starp šīm valstīm mums ar šīm pusēm, stiprināt labu pārvaldību, nodrošinot ekonomisko pār, uh, izaugsmi. Un esam pārliecināti, ka visas 28 dalību valstis Eiropas Savienība arī pauž atbalstu, jo tās arī parakstīja šo dokumentu. Savstarpējā sadarbība mm, starp abām pusēm ir ievērojami pieaugusi. Mums augsts līmeņu fórumi, kas tiekas regulāri Darba grupas ir izveidotas saistībā ar attīstības palīdzību, kopīgo atpakaļnosūtīšanu, pārvaldību, tiesiskumu. Tātad šis darba grupas jau tika izveidots pirms diviem gadiem. Šrilanka uzņēma arī Eiropas Savienības vēlēšanu uzraudzības eh, misiju un ir eh, arī izveidota vēlēšana atbalsta grupa. Daudz eh, deputāti ir ieradušies Šrilankā Un premjerministrs ir ieradies arī Briselē, kas bija pirmā vizīte vairāk kā desmit gadu laikā. Partnerības ar Eiropas parlamentu ir uzlabojusies, jo pagājušā nedēļā parlamentā uh, tika uzņemts desmit Šrilankas parlamenta deputāta delegācija uh, tieši saistībā ar finanšu jautājumiem e, ir ļoti svarīgi veicināt šādas vizītes no Šrilankas uz starptautiskām organizācijām, parādot, ka mēs esam gatavi iesaistīties eh, dialogā ar ANO un citām sistēmām. Tāpat arī tas apliecina mūsu viedokli, ka ir nepieciešams stiprināt eh, cilvēktiesību aizsardzību, labu eh, pārvaldību Šrilankā, uh, Šrilankas iedzīvotāji ir piedzīvojuši daudz smagus uh, laikus. Daudz kas vēl ir darāms. Tā skaitā jāstiprina institūcijas, konstitucionālās un normatīvās reformas jāveic, jāpasniedz progress. Valdība rūpīgi iepazīstas ar visiem ziņojumiem, apmainās ar informāciju, konstruktīvi sadarbojas ar partneriem un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Šrilanka ir nācija, kas plaukst uh, vienoti savā daudzveidībā, ievērojot ANO eh, cilvēktiesību konvencijas eh, rekomendācijas ir ļoti svarīgi. Šrilankai pieredzējusi aizvien lielāku skaitu mājasemniecību, kuras vada sievietes. Šrilanka ļoti nopietni uztver šo jautājumu, sadarbojas ar pilsonisko sabiedrību, NVO, divpusējiem partneriem, cits starp ar Eiropas Savienību, lai rēģētu uz viņu paustajām bažām. Nacionālā politika uh, attiecībā uz eh, konfliktu rezultātā veiktām iedzīvotāju pārvietošanām ir izraisījuši plašas konsultācijas ar nozaru ministrijām, iesaistītajām pusēm, ANO aģentūrām, pilsoniskajām sabiedrībām un skartējiem pārvietotajiem iedzīvotājiem. Ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšana Šrilankai ļoti svarīga, lai nonāktu pie iekļaujošas ekonomiskas attīstības. 2017. gads ir Šrilankā pasludināts par nabadzības mazināšanas gadu, un e, ministra kabinetā ir pieņemta īpaša programma, kuras mērķis ir panākt ilgspējīgu ekonomisko attīstību, kas ir sociāli taisnīga un ekoloģiski droša. Uh, Šrilanka turpinās īstenot pasākumus, lai nacionālā līmenī īstenotu pasākumus, sadarbojoties ar starptautiskiem partneriem un nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Mēs esam apņēmušies stiprināt visu cilvēku pamatiesības kā, kā vienlīdzīgām personām. Ir nepieciešams nodrošināt taisnīgumu, atbalstu cietušajiem atzīstot eh, konfliktu ietekmi uz visiem mūsu iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā sociālā statusa, dzimuma un citiem rādītājiem. Šrilanka turpinās sadarboties ar Eiropas Savienības iestādēm atklātā veidā, kas ir ļoti svarīgi samierināšanas procesā, lai ievērotu visus, eh, visu valsts iedzīvotāju cilvēku tiesības. Uh, aicinām visas ES iestādes, tā skaitā Eiropas parlamentu, sniegt atbalstu Šrilankai eh, šajā ambiciozajā ceļā, lai nodrošinātu ekonomisko attīstību un īstenotu samierināšanas darba kārtību. Paldies! Paldies! Tālāk deputātiem eh, pa vienai minūtei. Karim kungs. Paldies, priekšsarētāji! Varbūt es mazliet ilgāk varu izteikties. Felner kungs nav klāt. Uh, viņš lūdzas man izteikties. Varbūt es varu pusotru minūtu runāt gan viņa, gan savā vārdā. Kolēģi, mums ir jānodrošina, lai spēles laikā netiktu pārvietot vārtu stabi, lai ir nepieciešams, attie lai varētu attiecināt vienāds noteikums. Komisija janvārī ieteica atjaunot GSP plus režīmu Šrilankai, balstoties uz sagatavošanas darbu. Uh, saskaņā ar eh, nu, noteiktiem kritērijiem, tātad eh, bija nodrošināta šo kritēriju izpildi, un tā parās komisija prasīja arī īstenot eh, tos uzlabojums tajos jautājumos, kuru dēļ tika iepriekš atņemts šis režīms. Goe grupa bija pret balsošanas laikā, bet uh, parlaments skaidri pauda savu viedokli. Šrilankas ministra kabinets sagatavoja jaunu likuma projektu, lai aizstātu bijušo pretterorismu likumu. Varbūt mums būtu ne, iespējams saņemt arī precīzāk informāciju par kalendāro grafiku attiecībā uz grozījumiem, kas tiks veikts šajā likuma projektā. Varbūt vēstniekungs var mums painformēt. Cik mēs saprotam, jaunais lēmuma projekts precizē definīciju terorismus, pielīdzinot tā, tā definīcijai, kas tiek ANO līmenī izmantot. Savukārt, krimināla procesa eh, likums ļauj piekļūt eh, terorismu apsūdzētām personām eh, juristu pakalpojumiem. Un ziņojumā, kas tiek sagatavots šogad, minēts, ka neskatoties uz sasniegto progresu, Valdība ir apņēmusies pildīt starptautiskās saistības pilnā apmērā. Koalīcijas valdība varbūt nevienmēr ir vienisprātis, kas nozīmē, ka lietas eh, attīstas ne, dažkārt lēni. 11. maijā tiks izskatīts šis jautājums un būs iespēja pieņemt lēmumu. Bet diez vai būs novirzīšanās no parlamenta nostājas šajā jautājumā. Paldies! Sešas minūtes atlikušas mums. Kā jūs saprotat, tulkošanas laiks ir ierobežots. Tāda ir realitāte. Deivids Mārtins. Jā, es izteikšos īsi. Alesija Moska vārdā, kas vēlējos informēt, ka sociāldemokrāti joprojām uzskata, ka trūkumi attiecībā uz tiesiskumu un cilvēktiesībām ir ļoti acimredzami. Kaut arī mēs bijām tuvi eh, prasības eh, noraidīšanas atbalstīšanai pagājušajā nedēļ, mēs eh, uzskatījām tomēr, ka ir pozitīvi jāskatās uz šo jautājumu Mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams atjaunot padziļināt sadarbību un aicinām Šrilanku neuzskatīt šo status piešķiršanu kā finišu līniju. Visi seko notieš, notiekošajiem, pašas programmas uzticamība ir zem jautājuma zīmes, tāpēc mēs aicināsim komisiju veikt rūpīgo uzraudzību Šrilankas sasniegtajam progresam un labprāt dzirdētu uh, pa, no pirmā runātāja par to, kā varētu veikt šo uzraudzību. Un atgādinājums, ka mēs esam gatavi apturēt uh, eh, rež šī režīma darbību, ja nepieciešams. Minārs Kunze. Es eh, izsakos eh, arī Lolas Šančesas vārdā, kas diemžēl saslim un aizgāja mājās. Jāsaka, ka kopīgi ar Lolu Sančesu mēs iesniedzam uh, rezolūciju, lai ņemot vērā pašreizējos apstākļus Šrilankā vēl uzkavētos ar um, vis, vispārīgo preferenču piešķiršanu, jo uh, valstī patiešām ļoti daudz kas ir nogājis greizi. Uh, aprīlī es kopā ar Lolu Sančesu apmeklēju Šrilanku, mēs tikāmies ar uh, desmitiem strādnieku, ar uh, ārotbiedrību pārstāvjiem un dažādām nevalstiskām organizācijām un uh, teicām, ka 87. gada SDO konvencija ir pārkāpta, cilvēkiem nav iespējas pulcēties, nav iespējas spriest par darba koplīgumiem, un tāpat arī ANO cilvēktiesība komisārs ir konstatējis, eh, ka tiek iebiedēti cilvēktiesību aktīvisti, policisti cilvēkus spīdzina, vajā, iebaida, nu, mēs redzam, ka arī tamili tiek iebiedēti un diskriminēti, tāpat kā arī LGBTE cilvēki. Ehm, Priekšsēdētāji Šrilanka deva ļoti daudz solījumu mums un teica, ka viņi darīs visu pilsoņu labā, bet esam pā, patiešām sašutuši, ka tas nav darīts. Un jāsaka, ka arī. Uh, Arotbiedrību tiesības ir jāuzskata par neatņēmumu VPS sastāvdaļu. Arī darba inspektoriem ir jābūt iespējai piekļūt uzņēmumiem, veikt kontrols un jāpasaka, ka arī pilsoņiem ir jāgūst labumi no uh, dažādu startautisku uzņēmumu darbošanās Šrilankā, kā arī no ārvalstu investīcijām. Uh, runātāji tiek pārtraukta. Es gribētu dzirdēt, kas tad tiek darīts, lai situāciju uzlabotu. Paldies! Um, thank you. I'm a member of the... Nākamā runātāja. Lokbīlers kundze. Es vēlētos arī dzirdēt ieteikums, kā veikt monitoringu. Un es saprotu, ka DigiTrade ģenerāldirektorāts gatavo vai ir jau sagatavojis sarakstu, ko tas nosūtīja Šrilankas valdībai par attiecīgiem jautājumiem, kur ir nepieciešams uzlabojums, vai arī mēs varētu saņemt šādu sarakstu. Un varbūt arī mēs varam papildināt šos jautājumus piemēram, zemes īpašuma tiesību problēma. Un tas ļautu mums labāk veikt uzraudzību. Paldies! Lamberts skundze. Thank you, and I'm speaking in my role as chair. Es runāju kā delegācijas uz Dienvidāziju vadītāju. Es domāju, ka daudzi no mums ir vīlušies daudzos aspektos, pie, piemēram, saistībā ar to, ka trūks taustāms progress, kā jau tas tika norādīts. Mēs neredzam, ka daudz kas būtu rezultātā nonācis eh, likumā. Mēs, protams, atzīstam, ka ir jaunai valdībai daudz problēmu jārisina, un pilsoniskajai sabiedrībai daudz cerību saistībā ar pārmaiņām, kuras varētu veikt un kuras vajadzētu veikt, es domāju, ka mūsu politiskai grupai ir līdzīgas bažas tam, ko Devits Mārtiņš minēja. Bet es domāju, ka mums ir nepieciešams nopietni izvērtēt monitoringa iespējas un kā iesaistīt pilsonisko sabiedrību šajā procesā, lai tas arī kļūtu par daļu no risinājuma saistībā ar vairākam konvencijām piemēram, ICCPR. Un tas, kā Eiropas Savienība risinās šo problēmu, arī varētu būt tas veids, ko mēs vēlamies redzēt. Kīnenkungam viena minūte monitoringa idejām un pēc tam pusotra minūte, lai komisija atbildētu uz jautājumiem, ko uzdeva Lohbīlers kundze. Begins kundze arī vēlas izteikties. Jā, lūdzu, viena minūte jums. Paldies, priekšsēdētāji! Kas attiecas uz šo preferenču sistēmu? Parasti mēs atbalstītu to. Tomēr šajā valstī, kur karš ilga 26 gadus, kur regulāri notiek cilvēktiesību pārkāpumi, kā jau tas tik minēts, tikai burtiski pēdējos mēnešos Mēs varam runāt par vairāk kā 40 tūkstošu nāvis gadījumiem. Mēs uzskatām, ka ir jāuzdod jautājumi, mums ir nopietnas bažas un šaubas, un mums būtu gribējies ilgāku laiku, kurā mēs varam redzēt rezultātus, kur konfiscētā zeme tiek atdota tos tās iepriekšējiem īpašniekiem, kur cilvēki, kas pazuduši kara laikā, uh, Arī šī problēma ir jārisina. Mēs zinām, ka vairāki Eiropas uzņēmumi izdara spiedienu, jo vēlas eh, zemo darba izmaksu dēļ tikt Šrilankā. Eh, es nezinu, vai šeit ir jāskatās, ka glāze ir līdz pusē tukša, līdz pusē pilna. Mūsu sirdsapziņai ir jābūt svarīgai un nedomāju, ka mēs varam balsot par. Un tagad eh, vēlreiz vārds mūsu ekspertam par ieteikumiem monitoringā. Kīnenkungs. Jā, mums būs ziņojums tieši par šo tematu, kur mēs detalizētāk eh, to atrunāsim. Bet pamatā Eiropas komisijai būtu jāstrādā sistemātiskākā veidā, sadarbojoties ar augstā pārstāve cilvēktiesību jautājumos biroju. Ir jābūt plašākai sadarbībai bet viņam arī nepieciešams aktīvi strādāt, stiprinot Šrilankas cilvēktiesību komisiju, kur mēs redzam, ka Šrilankas valdība nav ņēmus vērā komisijas atbildību. Eiropas Savienībai kopumā būtu jāizdara spiedienu Šrilankas valdību, lai stiprinātu komisijas kapacitāti, lai šī cilvēktiesību komisija varētu paplašināt savus pilnvars. Un pat šādā pavainātā situācijā viņš tiekas reizes sešos mēnešos. Un varbūt uh, jābal, jāstrādā ar finansējumu atbalstu, lai stiprinātu kapacitāti, it īpaši reģionālajos birojos, kas pagātnē ir pierādījies kā pozitīvs risinājums, kas varētu būt viens no veidiem, kā iegūt informāciju no pirmavotiem, papildinot to, ko Lamberts kundze sacīja par pilsonisko sabiedrības iesaistīšanu. Priekšsēdētājs, paldies, eh, un plašāks detaļas tad vēlāk būs. Paldies! Jautājums par sarakstu, ko komisija ir eh, izveidojusi, vai tas arī mums ir pieejams? Sandra. Jā, atbildēšu tiešā veidā. Tā ir EAS eh, saraksta dialogu cilvēktiesību jautājumā. Tas nav GSP plus saraksts. Mēs sūtīsim vēstuli, kā mēs to darām visiem saņēmējiem jautājumi, kas mums prāt ir jārisina Šrilankas jautājumā, bet to mēs neesam darījuši GSP plus ietvaros. Es pieņemu, ka jūs par to sarakstu runājat, jo man nav zināms nekāds tāds savādāks saraksts. Jā, nu jūs saņēmāt uh, ieteikumus monitoringa procesam, uh, Cerams, ka mēs varēsim sadarboties par to. Paldies, e, vēstniekungs, par klātbūtnī šajās debatēs. Ar to mēs noslēdzam mūsu diskusiju par GSP plus Šrilankai. Paldies, tiekamies rīt no rīta deviņos.